Gribēju jautāt, vai kādam par to ir komentāri. Ja nē, tad uzskatām, ka protokols ir apstiprināts. Man ir arī daži paziņojumi. Pirmais par Izabelu Dimartīnī, kura man ir paziņojusi, ka viņa ir pievienojusies ECR grupai. Vēl es esmu saņēmusi no CS un D un ECR grupām kā